Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, pārējām eh, pie 9. darba kārtības punkta. Šeit ir runa par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku. Mums šeit ir jālem piekrišanas procedūras ietvaros, referente ir Jatemekī kundze grozījuma termiņš beigsies pēc dažām stundām, respektīvi šodien pulksten 18. Mums jau ir ar Armēniju, Gruziju un Moldavu līdzīgi nolīgumi. Tas nozīmē, ka šis nolīgums dos iespēju Azerbaidžānai parakstīt memorandu par saprašanās memorandu attiecībā uz dažādām Eiropas Savienības programmām, lai tajās varētu piedalīties. Un vēlos paust e, atkārtot to, ka šis ir tehnisks dokuments, kas ļaus vairākās jomās uzsākt dialogu, pareizi sakot, stiprināt dialogu, it īpaši iedzīvotāju līmenī kontaktus. Un tas mums būtu cita starpā arī īpaši jāizceļ. Un tad es lūkšu Jetemekī kundzi informēt mūs, lai mēs visi taptu zinošāki. Kur tad viņa ir? Aktur. Jat... Mr. Chairman. I've never seen a name with so many Avis points. Nē, esmu redzējis tik daudz eh, eh, vārdus ar tik daudz āburtiem, ar umlautiem. Lūdzu jūs. <laughs> okay. When we spoke... Tad, kad mēs eh, runājām iepriekšējā punktā par Bosniju Hercegovinu, tad kāds eh, sacīja, ka tā ir brīnišķīga valsts. Es varu jums pateikt, ka Azerbaidžāna arī ir ļoti skaista valsts, un Baku ir ļoti brīnišķīga. Tur dzīvo cilvēki, parasti cilvēki, tāpat kā mēs šeit. With, uh... Dažkārt mums ir problēmas ar dažiem jautājumiem konkrētiem saistībā ar Azerbaidžānu. Bet līdzīgas problēmas ir ar praktiski visām valstīm. Mums vajadzētu uzturēt labas kaimiņu attiecības ar saviem kaimiņiem. Un, kā sacīja mūsu priekšsarētājs, šis ir tehnisks jautājums, bet, manuprāt, tas ir diezgan svarīgs jautājums. Azerbaidžāna ir svarīgs Eiropas Savienības partneris un mums būtu jāveido visaptaroša un ilgspējīga partnerība, tā skaitā reģionāla uh, drošība, enerģētika, ieguldījuma joma, kultūra un izglītība. Šī protokola mērķis ir noteikt finanšu un tehniskos noteikumus, kas ļautu Azerbaidžānai piedalīties atsevišķās Eiropas Savienības programmās pakāpeniska eh, Eiropas Savienības eh, programma atvēršana kaimiņattiecību eh, teritorijas valstīm tika iezīmēts eh, komisijas dokumentā 2006. gadā. Padome apstiprināja komisijas ierosinājumu 2007. gadā. Dalība Eiropas Savienības programmās ir būtisks eh, komponents eh, kaimiņa attiecību politikas instrumentā ar mērķi palielināt mobilitāti un stiprināt pamata līmeņa sadarbību. Sadarbība varētu būt plaša no studentu apmaiņas līdz konkurētspējas stiprināšanai. Kā jau Elmārs Broks sacīja, šāda veida programma jau, jau spēkā ar Armēniju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Es atbalstu šo protokolu jo tas veicinātu kontaktus starp iedzīvotājiem Eiropas Savienībā un Azerbaidžānā. Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas gan Eiropas Savienības pilsoņiem un Azerbaidžānas pilsoņiem dotu labumu. Un galu galā tiesiskums, cilvēktiesība, demokrātija ir jāpaliek pamat principiem Eiropas Savienības attiecībās ar visām valstīm, tā skaitā Azerbaidžānu. Tas, tā ir tā patiesība, ko priekšsarētāji kungs aicināja mani jums pateikt. Paldies. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración sobre el protocolo. Jā, paldies. Saka pirmais runātājs. Eh, Tāda par pamatnolīgumu starp ES un Azerbaidžānu. Eh, tie no mums, kas eh, jau piedalījās pirmā viedokļa apmaiņā, labi apzinās situāciju valstī un situācija rada bažas. To jau parlaments ir paudzis vairāk kārt. Mēs esam nobažījušies par cilvēktiesību situāciju valstī, tas ir fakts. Un pēdējos mēnešos esam pieredzējuši arī ievērojam uh, valdības izvērs apspiešanas uh, darbību pastiprināšanos un cilvēktiesību pārkāpums. Pēdējos mēnešos Dela Junus saņēma Saharo balvu parlamentā, tas viņas lieta, un tā, tas tikai zināmākā no lietām. Kopš jūlija politiski iemeslu dēļ viņai ir ieslodzīta. Viņas veselība cieš no tā, Tas ir tikai pazīstamākais no gadījumiem, bet ir vēl citi. Mēs nevaram turpināt pieturēties, ļaut turpināties šāda situācija, ka mēs piešķiram balvas un šie cilvēki tiek ieslodzīti. Mēs e, cenšamies valsti virzīt uz kaimiņattiecības politikas ceļu. Mēs e, vēlamies, e, lai valsts līdzsvarot savus princips, vērtības. Un attiecībā uz šo ziņojumu septembrī mums bija rezolūcija, steidzamības kārtā izskatīt jautājums, tās šeit tekstā neparādās. Bet eh, tas bija lielā mērā skart situāciju Azerbaidžānā. Un tur rakstīts 11. punktā Azerbaidžāns, uh, līguma parakstīšana ar Azerbaidžāns republiku nozīmē, kā tiek arī atzīt uh, cilvēktiesību aizstāvis darbību. Kā jūs zināt, situācija nav uzlabojusies, situācija ir pasliktinājusies, tas vienkārši fakts. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešams nodrošināt konsekvenci. Uh, Mums ir jārīkojas atbilstoši tiem iepriekšējiem lēmumiem, rezolūcijām, ko parlaments ir izdevusi. Mana grupa ir pret šo apstiprinājumu, un mēs attiecīgi iesniegsim arī grozījumus. Ja nekas neuzlabosies valstī cilvēktiesību situācijā, atgādināsim arī visiem šo situāciju ar Saharobālas ieguvēju. Tas būtu konsekventi ar to, ko esam iepriekš sacījuši par šo tematu un ar valstī valdošo situāciju. Un, manuprāt, mums vajadzētu arī to pieminēt katru reizi, kad tiek apspriež šāds ziņojums. Kolēģi, ich würde... Godātais kolēģi, es jūs pēc sanāksmes informēt jūs par jaunāko šajā situācijā. Nākamais runātājs. Sivārijas kundze. E, Jā, paldies. Jatemaki kundze jau sacīja, šeit ir runa par līdzdalību Eiropas Savienības programmās, un tā ir, tas, tas ir svarīgi kaimiņa attiecības politikā. No Spānijas kolēģi mēs tikko dzirdējām, ka cilvēktiesību situācija valstī ir ļoti slikta. Uh, un pēdējos mēnešos situācija tikai pasliktinājusies. Eiropas parlaments vienmēr ir ļoti skaidri izteicies par šo jautājumu. Tātad pamatojums bija ļoti īss, ko minēja referente, bet tajā īsti neatspoguļojas eh, faktiskā situācija valstī. Vienkārši apstiprinot šo nolīgumu, mēs sūtītu nepareizu signālu ļoti, signāli par ļoti nopietnu situāciju valstī. Tas neatbilst principam more for more. Līdz ar to mēs ierosinātu šo tematu atlikt uz vairākiem mēnešiem, pēc Bakulas sanāksmes varbūt. Un iespējams, ka tad eh, situācija būs uzlabojusies un tad būs arī precīzāk izpratni par detaļām. Thank you, Chair. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, saka Poškungs. Azerbaidžānai ļoti svarīga loma reģionā un būs arī tuvākajos gados, tad, kad Eiropas Savienība meklē iespējas dienvidu uh, savienojumiem gāzes piegādē, tādēļ mēģinot samazināt mūsu atkarību no Krievijas energoresursiem Azerbaidžana ir korumpēta diktatūra uh, ar politiskiem ieslodzītiem, kad ir Ismailov žurnāliste ir pagājuši gadu ar arestēta, kā ir ietekmējusi citu žurnālas pašnāvības mēģinājumu. Patiesais iemesls ir, ka viņa ir atspoguļojusi korupcijas skandāls valstī, politiskā elitē. Valsts valdība uh, apgalvo, ka nav nekādu politisko ieslodzīto. Mēs labi zinām, ka šajā ziņojumā, e, kur e, tika ieskicēti cilvēki, kas ir pārkāpumi to šo ziņojumu apturēji. Protams, tirzniecība ar Azerbaidžānu ir iespējama, bet uh, izvirzīsim nosacījumu uh, atbrīvot visu politieslodzītos, kā izmēr Kadīrovu. Chair. Nākamais. Paldies priekšsarētāji. Saka nākamā runātāja Pirī kundze, es piekrītu ēnu referentam no manas grupas. Viens no būtiskākajiem jautājumiem šeit, ka Eiropas Savienības finansējums jau šobrīd iet valdības kontrolētājiem NVO, nevis cilvēku savstarpējiem kontaktiem, un pavērt iespējas vēl uh, Eh, vairāk valsts kontrolētiem NVO saņemt līdzekļus, nevis cilvēktiesību aizstāvjiem, kas tiek likt cietumā. Un līdzīga situācija Baltkrievijā. Un šobrīd Azerbaidžānā ir pat vairāku politisko ieslodzīto nekā Baltkrievijā, un tas liek mums padomāt. Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri par šo jautājumu, par pamatnolīgums ar PS un Azerbaidžānu? Ja nē, tad es arī noslēdzu Jātermēki kundze. Daži jautājumi. Es vēlos uzsvert, šeit nav runa par asociācijas nolīgumu ar Azerbaidžānu. Tas varbūt būs vēlāk, to mēs šobrīd nezinām. Šis ir tehnisks jautājums Un tas, tas nāks par labu parastiem iedzīvotājiem. Ja šis parlaments un šī komiteja ir ieinteresēta cilvēktiesību jautājumos, tad ar šo nolīgumu tieši tiek, mēs cenšamies palīdzēt parastiem iedzīvotājiem. Studentu apmaiņa ir ļoti svarīga. Tā dod jauniešiem iespēju studēt Eiropas Savienības dalību valstīs un redzēt, ko nozīmē, ja tiek ievērot cilvēktiesības. Tā kā šeit neiet runa par asociācijas nolīgumu. Es zinu, ka ir cilvēktiesība problēmas Azerbaidžānā. Visi no mums to zina. Bet pat šādā gadījumā mums vajadzētu censties palīdzēt parastajiem cilvēkiem valstī, saņemt vairāk informācijas, studēt Eiropas Savienības dalību valstī un otrādi. Un kad un ja būs uz mūsu galda asociācijas nolīgums, tad jau tā būs cita lieta. Tā ir ļoti liela, liels jautājums, svarīgs. Nezinu, kad tas būs un vai tas vispār notiks. Šeit runa par tehnisku jautājumu, palīdzot parastiem iedzīvotājiem. Paldies! Paldies eh, referents kundzei, Jatamekī kundzei. Šis ir svarīgs pamatnolīgums, kas ļaus Azerbaidžānai stiprināt uh, cilvēku sastarpējos kontakts un tikt iekļautam ES programmās. Atgādinu kolēģiem, grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts rītdien, 1. aprīlī, 2015. Ja komentāru vairs nav, tad paldies referentēm un noslēdzam šo darba kārtības punktu. Es domāju, ka mums ir eh, pietiekams iemesls turpināt saņemt informāciju, lai eh, nebūtu kaitējumu. Dažkārt ar labiem eh, nolūkiem mēs panākam tieši pretējo. Desmitais punkts tālāk pašreizējā politiskā situācija Afganistānā. Lozings kundze, jums vārds. Jā, paldies. Iepriekš jau e, Eiropas e, šeit tika izsūtīta ēnu referentu e, e-pastu viedokļi. To es uzskatu par diezgan neierastu praksi un aicinātu pieturēties pie ierastās procedūras, ievērot demokrātiskos noteikumus un izskatīt man ziņojumu parasajā kārtībā. šeit, kur ir politisko grupu pārstāvi un tiek eh, notiek diskusija, šeit ir jābūt viedokļu apmaiņai. Bet tagad, tāpēc jau šeit jau tas notiek. Par ko jūs runājat? Es vēlējos eh, reaģēt uz to, ka daži ēnu referenti iepriekš jau uh, ir mēģinājuši šādu diskusiju organizēt pa ēpastu, bet tās ir viņa tiesības, saka priekšsarētājs. Bet e, priekšsēdē kungs, es e, vēlējos paust savu prieku par to, ka jūs man atļāvāt diskutēt par šo tēmu. Priekšsēdētājs, es nesapratu jūsu e, pārmetumus. Kolēģiem ir tiesības paust savu viedokli. Tātad, jūs Ja jūs domājat, ka par to nevajag diskutēt, nu nedarīsim to, es varu tikai priecāties par to, ka mēs to darām šeit, tur, kur tas būtu arī jādara, bez pārmetumiem un bez nosodījumu. Prezentējot savu ziņojumu, es vēlos vēlreiz uh, uzsvērt, ka nevar īsti visaptveroši iekļaut šeit visus aspektus Un pēc eh, pirmā uzmetuma samazināšanas, pēc tehniskajiem parametriem, ko man deva AFET sekretariāts, man vajadzēja šo to samazināt. Līdz ar to ir palikuši tikai svarīgākie punkti un vēlos uzreiz darīt zinām, ka es vēlos iekļaut ar grozījumiem vēl vairākas lietas, lai pilnveidot ziņojumu. Šobrīd arī vēlos izteikt eh, lielu paldies Eh, par sadarbību AFET sekretariātam. Bieži vien diskusijās jau ir pausts viedoklis pret eh, dažādu veidu militāru iejaukšanos un vēlos arī darīt zinām, ka mēs kā kreisie spēki un eh, miera kustības atbalstītāji jau no sākuma uzskatījām, ka militāra iejaukšanās Afganistānā bija nepareizi, it īpaši sieviešu tiesības un rietumu pieeja tiktu pārkāpta šāda militāra iejaukšanos. Bet es nevadījos eh, savā ziņojumā eh, pēc šīs idejas, bet smēlos lielā mērā no NVO, pilsoniskās eh, saviedrības, ekspertu viedokļu, no publiskajiem raidījumiem. Un esmu eh, nonākusi pie secinājumiem, kurus arī ats, esmu atspoguļojis ziņojumā, ka ir jāveic jauni pasākumi, lai pārautu šo nebeidzamo vardarbības loku. 10548 nogalināto, kas ir cilvēdzīvotāju skaits, kas gājuši bojā pagājušā gadā. Es atzīstu, ka ir dažāds un atšķirīgs skatījums uz situāciju nevēlos mazināt arī pozitīvo, cenšoties atjaunot normālu situāciju valstī. Tomēr ziņojumā, manuprāt, vajadzētu Eiropas parlamentu skatījumā censties izvērtēt situāciju, izdarīt secinājumus un ieteikt, ko darīt Eiropas Savienībai. Šeit es balstos uz pamatīgu konsultāciju ar pēc iespējas plašāku spektru NVO pārstāvjiem. Vai es varētu lūgt kolēģis mazliet klusāk eh, savstarpējās sarunas organizēt, lai tam man būtu vieglāk? Tātad ar šīm konsultācijām nebeidzās darbs pie šī ziņojuma. Es tikos arī Transparency International pārstāvjiem, runājot par korupcijas problemātiku Human Rights Watch pārstāvjiem par spīdzināšanu, par eh, milzīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par eh, absolūtu nesodāmību Afganistānā, un līdz ar to šie jautājumi vēl ar grozījumu palīdzību tiks iestrādāti tekstā. Īsa atsauce arī uz Afganistānas vēstnieku eh, vēstuli, kurš ir paudis to, ka mans priekšlikums, viņuprāt, ir pārāk eh, negatīvs un eh, jaunai valdībai tas tās eh, nebija pārāk glaimojošs. Un Human Rights Watch savukārt sacīja, ka tieši ir jāizmanto šī situācija. Tātad tas, ka Afganistānā ir pārmaiņas, jauna valdība, tā lai varētu arī kaut ko reāli mainīt situācijā. Manuprāt, tas ir labs brīdis tiešām īstenot salīdzinājumus un risināt situāciju ar korupciju, cilvēktiesību pārkāpumiem, sieviešu tiesību pārkāpumiem, nesodāmību. Svarīgākie punkti manā ziņojumā ir saistības starp nabadzību un radikalizāciju, un nu, līdz ar to izrietoši arī nepieciešamība steidzam cīnīties ar nabadzību. Milzīgs bezdarbs tiek uzskatīts, ka aptuveni 50% Um, kas nozīmē 400 tūkstoši uh, jauniešu nonāk uh, darba tirgu, kas turpina tikai šo milzīgo bezdarbu. Pozitīvi vēlējos skolas apmeklēšanu, meitenes, kas apmeklē skolu, tas noteikti ir uzlabojums, arī sieviešu tiesību situācija ir uzlabojusies, bet esmu ieskicējis arī visus izaicinājumus, kas paliek spēkā, un es domāju, Eh, ka tas ir jāvērt arī pēc personīga materiālā ieguldījuma. Un, Viel Wert habe ich. Äh uh, Liela uzmanība jāpievērš arī magoņa audzēšanai un, un tās ietekmei. Uh, attīstības palīdzība ir jāņem vērā, humanitārā palīdzība, ilgspējīga ekonomikas attīstība, it īpaši ar mērķi uh, panākt ilgtermiņā pilnīgi neatkarību. Protams, arī sadarbība ar kaimiņu valstīm. Vēl svarīgas lietas - civila militārā sadarbības e, problemātika. Šeit es arī pārunāju NVO. Jā, jā, es to līdz beigšu. Tikos ar NVO pārstāvjiem, ar tehniskai palīdzības dienestiem katastrofam gadījumos un esmu atspoguļojis viņu viedokli. Un Afganistāna ir bagātīga valsts ar ļoti nabadzīgiem iedzīvotājiem, līdz ar to rodas jautājums, kāpēc šīs bagātības nenonāk līdz cilvēkiem. Un tas ir izaicinājums, ko Eiropas Savienība var darīt, lai to mainītu. Paldies! Ich möchte nochmal feststellen, Gribēju tikai pateikt, ka sekretariāts nav rīkojies patvaļīgi. Visi parlamenta uh, gatavotie ziņojumi ir pakļauti uh, zināmam uh, rakstzīmu skaitu ierobežojumam, un jums tas ir jāņem vērā, lai uh, par ziņojumiem varētu nobalsot arī plenāru sēdē, lai Tas nav kaut kāds sacerējums, eh, kas jums šķieta pareizi, kas jums šķiet aplami. Nē, rezolūcija. Re, re, rezolūcijai tātad šādā struktūrā, kā Eiropas parlamentā, ir eh, jāievēro konkrēta procedūra, konkrētas normas. Tagad būs diskusijas. Danžāna kungs, lūdzu. Lūdzu, esiet lakoniski. Paldies priekšsēdētāji, izteikšos pavisam īsi. Eiropas tautas partijai ir nopietnas problēmas ar šo ziņojumu. Te jau tas tika atgādināts, un arī pirmajā pantā pēc tam skaidri ir par to runa, ka proti ideoloģiski nostāja paust, ka visi ļaunumi Afganistanā nāk no 2001. gada starptautiskās uh, militārās iejaukšanās šai valstī. Tas, tā ir ideoloģija, kas neļauj mums objektīvi izvērtēt situāciju, un, protams, tas rada problēmas ar visu ziņām kopumā. Var, prot, runāt par eh, rietumu, militārās intervences plusiem un mīnusiem izgāšanās. Eh, protams, ir arī pieredze, un tā ar vienu ir jāizvērtē šāda veida militārās iejaukšanās gadījumā, bet par to nav runa. Ir runa par vienkārši par uh, Eiropas Savienības, par starptautiskās sabiedrības, par uh, ANO darbību, kas tiek izvērtēta no ideoloģiskā viedokļa, bet, protams, ir jānodarbojas ar intelektuālu darbību. Ir eh, minēti statistiski dati par, par šo valsts, par Afganistānu, bet tā ir tikai tāda kā perspektīva, kas pavaras, bet no tā viss nevar izdarīt pārsteidzīgs secinājums. Tad ir tāda pants, kura minēts, ka starptautiskie līdzekļi ir jāvirza nevis uz drošību, bet uz uh, izglītību, un tad no otras puses ir minēts, citā pantā, ka Eiropas Savienība nevēltīja gana daudz līdzekļu drošības situācijas uzlabošanai. Tātad te ir pretruns. No tehniskā viedokļa pašreizējā procedūra diezgan sarežģīta, jo vairākas politiskās grupas vēlas, tāpat kā mēs, grozīt, bet pēc būtības grozīt šo ziņojumu. Tā, lai mēs pievērstos uh, visam tekstam kopumā noteiktajos termiņos, un mēs no mūsu puses uzskatām, ka uh, ņemot vēro ļoti nedrošo gaisotni, kas valda Afganistānā, ir liela iespēja, ka tas, ko mēs šodien rakstām un rīt apstiprinām, jau pēc dažiem mēnešiem būs pilnīgi zaudējis ar kādu aktualitāti. Tāpēc Šāda ziņojuma sagatavošana divo, divu turpmāko mēnešu laikā, manā skatījumā, tā jēga ir nu, diezgan neizvērtējama. Tāpēc aicinātu izmantot piemērotāku risinājumu attiecībā uz politiskās situācijas attīstību. Drīzāk es iestātos par šī ziņojuma atlikšanu. Lūk, pie tā paliek. Paldies. Priekšstādātais runā bez mikrofona. Asīs kungs, lūdzu. Asīs kungs, liels paldies, priekšstādātāji. Man jāsaka, ka arī mēs pilnīgi absolūti nepiekrietam šim ziņojumam, jo mūsu skatījumā uh, aizejas punkts jau ir nepareizs prot, ka rietumu militārā intervence Afganistānā ir absolūtās radikalizācijas cēlonis, jo tā ir radīta nestabila situācija, politiskās pretrunas Afganistānā. Mēs tā neuzskatām. Uh, Protams, mēs varētu runāt par dažādo militāro intervenciju no rietumu puses eh, labumiem un trūkumiem eh, visas eh, Afganistānas vēstures gaitā. Ir intervences, kas ir bijušas negatīvas, cits ir bijušas pozitīvas. Un mēs uzskatām, ka šīs ziņojums jau iziet no nepareiza priekšstata jau pašā sākumā, ir ideoloģiska atšķirība, kas mūs novad pie atšķirīgas īstenības raksturošanas, jo īstenības raksturojums Afganistānā, kas atklāvuši tajā ziņojumā, mums pilnīgi nav pieejams, pieņemams. Un mēs jau esam vērsuši referentes uzmanību uz to, ka šis ziņojums Eh, arvien vairāk attālinās no Afganistānas pašreizējām interesēm. Un Afganistānas prezidents pirms vairākām dienām Amerikas senāta priekšā sacīja, ka viņš vēlas, lai rietu militārā, militārā klātbūtne Afganistānā paliek uh, pēc iespējas ilgāk. Tad mēs zinām, kāda ir situācija šajā valstī, neatkarīgi no mūsu vērtējuma par uh, rietumu militārās intervences ietekmi uz Afganistānu, lēmums eh, ātrāk doties prom no šīs valsts patiesībā negatīvi ietekmē šo valstu, jo bija skaidrs, ka nebūs stabilitātes, nebūs drošības, un tā tikai tika padziļināts problēmas un stiprināti tie apstākļi, kas novad pie nabadzības šajā valstī. Tātad Vai par to ir tagad šeit jārunā, vai varbūt nevajag, nu, es nezinu, šādu jautājumu mēs varam sev uzdot. Taču situācijas nestabilitāte šajā valstī novad pie tā, ka nav tādas definitīvas nostājas, visu laiku situācija mainās, nav kaut kādas dogmas, par kur varētu runāt tāpat tagad, kā arī pēc tam, bet ziņojumā par Afganistānu izpaužas tādi viedokļi, kas mums ir pilnīgi nepieņemami, un tas attiec uz uh, ziņojumu pamat uh, um, postulātiem, un mēs pilnīgi nepiekrītam šādai Afganistānam, Afganistānas raksturojumam. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka šis skatījums ataino ļoti īpašu uh, rietu militārās intervences Afganistānā negatīvu vērtējumu. Par to mēs, protams, varam sniegt referents pirms manis te jau teica, ka par to var runāt, taču pamatoties uz citu izējas punktu. Uh, thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Saka Van Orden kungs, es esmu pilnībā var piekrist diviem iepriekšējiem runātājiem, būšu nudien kodolīgs. Un jāsaka, ka šeit uh, ziņojums ir balstīts uz antimilitārismu, uh, antiamerikānismu, tas ir ļoti tendencios uh, visos tā tajā paustajos argumentos. Nu, kaut vai eh, vajadzētu eh, pievērst uzmanību dažādiem eh, faktiskiem, faktiskām neprecizitātēm. Pirmajā punktā ir teikts, ka gandrīz, kā trīs, gandrīz vairāk par 13 gadiem ilgusī rietuma intervence ir novedusi pie 10 548 cilvēkiem, kas ir eh, gājuši bojā, bet eh, saskaņā ar ANO pētījumiem 72% gadījumu eh, par cilvēku dzīvību zaudēšanu ir bijuši atbildīgi nemiernieki. Otrajā punktā tie, tiek pieprasīts, lai NATO un ASV uh, izvil, no valsts izvestu pilnīgi visus militāristus. Īstenībā Amerikas Savienotās valstis ir uh, palēninājušas eh, karaspēka izvešanas tempus, ņemot vērā prezidenta Gani lūgumu. Un 11. punktā ir uh, kritizēts tas, ka nav sasniegts progress attiecībā uz pamatiesībām un cilvēktiesībām, it sevišķi ņemot vērā sarežģīto situāciju, kādā dzīvo sievietes un uh, meitenes, bet īstenībā uh, izglītības līmenis ir pieaudzis no 3% līdz 36%. Ir vairāk par 3 miljoniem afgāņu meiteņu, kas tagad iet skolā. 14. punktā tiek teikts, ka visai naudai ir jātiek atvēlētai attīstībai, nevis drošībai, bet es gribēju pavaicāt, kā tad būtu ar uh, mīnu, ar atmīnēšanas pasākumiem ANO ir iztērējušas jau pusotru miljārdu dolāru pagājušā gada laikā, lai atmīnētu Afganistānas teritoriju. Ir arī ļoti daudz attīstības palīdzības strādnieku brīvprātīgo, kas ir saņēmuši uh, draudus, kas ir uzklausījuši draudus, un mēs varētu te tagad skatīt katru punktu atsevišķi un to pilnībā atspēkot, atspēkot tajā minētos um, argumentus. Priekšsēdētāji kungs, nu mēs nedrīkstam tagad tērēt laiku, mēģinot grozīt šo ziņojumu, tas ir vienkārši jāatsauc un jāpārakst. Paldies! Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Austravičus kunga vārdā, kas ir ALDE grupas ēnu referents, man jāsaka ar nožēlu, ka nevaram šo tekstu versiju atbalstīt. Mēs uzskatām, ka uzmetuma pašreizējā redakcija ir pilnīgi neadekvāti aizspriedumaina un politiskā situācija Afganistānā ir uh, atspoguļot pilnīgi greizi. Mēs esam pārliecināti, ka 1., 2., 3., 4., 11., 14., 16., 17. punktā eh, nu, tur ir eh, fa faktisks kļūdas un eh, tie ir pilnībā jāsvītro. Un mēs uzskatām, ka ziņojums ir jāpāraksta, lai uh, situācija Afganistānā tiktu izvērtēta kritiski uh, un arī tā neitrāli, ņemot vērā to, ka grozījumi uh, iesniegšanas termiņš uh, jau ir uz sliekšņa, mēs lūdzam, lai tiktu piedāvāt adekvāta ziņojuma versija. Es, uh, Austrivičs kungs ir Afganistānas delegācijas priekšsēdētājs, un viņš vēlas sadarboties gan ar referenti, gan ar kolēģiem no citām politiskajām grupām, lai sagatavotu pietiekam pārdomātu ziņojumu, kas atspoguļo Eiropas Savienības uh, nostāju pret Afganistānu tās pārējai laikā. Paldies! Nākamā runātāja, paldies! Zaļo grupas vārdā. Mēs gribam, lai ziņojums tiktu iesniegts jau tagad. Es domāju, ir īstais brīdis runāt par Afganistānu, par valsts nākotni, ISAF uh, tuvojas savām beigām un uh, mūsu attiecības arī ievirzās jaunā plāksnē. Mēs nevaram piekrīst citiem kolēģiem no citām politiskajām grupām. Un es uh, gribu teikt, ka nav militāra risinājuma Afganistānā notiekošajam, vismaz ņemot vērā valstī tieši tagad notiekošo. Mēs varam atbalstīt eh, daudzējādā ziņā eh, Lozingas kundzes viedokli. Protams, ir iespējams iesniegt grozījumus, un ja jums kaut kas nav paprātam, nu, tad jūs varat mēģināt to, eh, tās vietas tekstā grozīt. Šāds iespējas mums ir, un mēs tās noteikti izmantosim, lai tiktu ņemtas vērā arī mūsu domas. Lēzingas kundze eh, ir norādījusi arī uz Transparency International, tika runāts par nesodāmību. Jāsaka, ka tie visi ir jautājumi, ko es vēlētos uzsvērt vēl pārliecinošāk. Turmāk sadarbojoties ar Afganistānu, ir jārunā par ilgtspējīgu mieru. Nu, vārdarbība apspiest militārā ceļā uz īsu brīdi, e, tam nav nekādas jēgas. Mums jāpiedāvā cilvēkiem miers un stabilitāti. Mēs runājam par policiju, par militāriem spēkiem. Viņiem arī jāmaksā normāla nauda. Es domāju, arī finanšu aspektu nedrīkst novērtēt pārāk zemu. Ja mēs nevēlamies, uh, ja cilvēki, uh, lai cilvēki dotos prom no policijas, no armijas un sāktu savu iztiku peldīt noziedzīgā ceļā, mums viņiem jāpiedāvā normāls alternatīvas, normāls atalgojums. Jābūt arī spēcīgai pilsoniskai sabiedrībai un cilvēkiem uh, Afganistānā jāpiedāvā iespēja dzīvot par nopelnīto, lai viņiem nevajadzētu meklēt piepelnīšanās iespējas pretlikumīgi. Mēs iesniegsim grozījumus, eh, kas mūsu grupai šķiet svarīga, un mēs neuzskatām, ka ziņojums ir jāpāraksta vai jāpieņem citā laikā. Paldies! Je ne doute pas que Madame. Paldies, priekšstādātāji, nešaubies par to, ka Lēzingas kundze ir lasījusi daudz dokumentus, kas nākus no visurienes. Bet 14 reizes es esmu bijusi Afganistānā, ne tikai Kabulā, bet arī Kambalā, eh, Kandārā, Džamalabadā un arī dažās eh, citās mazās pilsētās, pavisam mazos ciematiņos. Un es esmu runājusi ar eh, daudziem cilvēkiem, tā ir skatā daudzām sievietēm. Man jāsaka, ka šajā ziņojumā mēs neatpazīstam neko no tā, ko es esmu Afganistānā redzējis. 2011. gada beigās, 2001. un 2002. gada mijā es esmu bijis Afganistānā. Nu, nevarētu sacīt, ka viss Afganistānā notiek lieliski, taču, kad ziņojumā minēts tādas kļūdas, kas šeit redzams, tad vienkārši ziņojums nav uztverams par nopietni. Un tas ir pats Eiropas parlaments kurš eh, parādās negatīvā gaismā. Man jāsaka, tās sievietes, ar kurām es runāju, nepaud nožēlu par starptautisko militāro iejaukšanos, kas no vienas puses viņām ļāva netikt vajātām, un no otras puses sniedz viņām iespēju doties, mācīties skolās, licejos, kas agrāk bija aizliegts. Dažas vienkārši talība nogalināja, tāpēc, ka viņas mēģināja strādāt par skolotājām, mācot jaunām meitenēm skolā. Un es uzskatu, ka mums šajā parlamentā ir pienākums. Tas ir morāls pienākums. Lietas saukt īstajos vārdos, sniegt pareizus faktus, samērīgus, naklajā ar konkrētiem priekšlikumiem, nevis skaisti kaut ko aizplīvotā veidā deklarēt, kas neko nenozīmē. Parlamē, um, Afganistāna ir tā vērta, lai mēs par to runātu nopietni un nāk klajā ar nopietniem priekšlikumiem. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Saka Kana kungs. Um, thank you, Chair. Uh, I mean, I don't want to go into the... Paldies, es negribu tagad izsvērt uh, pār un pret un uh, izvērtēt pašreizēju situāciju Afganistānā, bet uh, jāsaka, ka vārdarbība, korupcija, nabadzība, cilvēktiesība situācija ir daudz ļaunāka nekā 70. gados, eh, kad eh, pirms eh, ASV militārās iejaukšanas šajā valstī. Ignore, uh, in... PZRS militārās iejaukšanās. 70. gados. Un jāsaka, ka tagad par to visu tiek maksāts ļoti augsta cena, un mums ir jāpieņa, jāpievērš uzmanība attiecībām starp Pakistānu un Afganistānu. Tur ir uh, pietiekami gara robeža starp ar, abām valstīm. Un, Jāsaka, ka paštunu grupa iespējams ir lielākā grupa Afganistānā, tādēļ vajadzētu parūpēties, lai šie cilvēki tiktu iesaistīti politisko lēmumu pieņemšanā, jo mēs tad varētu piedzīvot ko līdzīgu kā Irākā, ka sunīti netiek iesaistīti valsts pārvaldē. Un ir arī militārās grupas. Mēs esam redzējuši, ka šīs grupas uh, kļūst aizvien vardarbīgākas, tādēļ mēs nedrīkstam pieļaut uh, situācijas pasliktinošos atkārtot. Paldies. Tanoka kungs, paldies, Kāna kungs. D jāsaka, ka uh, amerikāņi Afganistānā iebruka tad, kad bija uzbrukums dviņu turniem 2001. gadā. Tādēļ amerikāņi Uh, sāka tur militāru iejaukšanos, un Van Ordena kungs uh, runāja pilnīgi pareizi, šķiet, ka Lozings kundze vispār neredz, ka sieviešu tiesības ir uzlabojušās uh, Afganistānā, un Un, piemēram, talibāni sievietes nomētā ar akmeņiem par laulības pārkāpšanu, nu vai Lēzings kundze grib, lai Afganistāna atgriežas sarieta likumu uh, viduslaikos, un lai tur viss atkal būtu tikpat barbariski kā kādreiz. Un es varu piekrist uh, Van Ordena kungām arī tādā aspektā, ka šeit ļoti skaidri ir nolasāmi viņas ekstrēmistiski, antiamerikāniski uzskati. Un goe tikai aizbildinās ar pacifismu, un pie viņiem strādā arī kolēģi no komunistu grupām, no komunistu partijām, kas kādreiz bija populāri PSRS un sociālistiskajā Ungārijā un tā tālāk. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, saka Staldo kungs. Es negribētu tagad runāt par militāro iejaukšanos vai ko tādu, bet es uzskatu, ka pēc visas tās uh, smagās kritikas, ko esam uzklausījuši, uh, Varu teikt, ka šim ziņojumam tomēr ir eh, kāds, eh, kāda priekšrocība, jo tur tiek runāts par sociālo atbalstu valstī un par palīdzības sniegšanu. Un, protams, tas ir jāapvieno arī ar drošību un aizsardzību. Mums jādomā par cilvēku vajadzībām, par sociālo situāciju. Un mēs uzskatām, Jā, nu tagad runāju daļēji arī no savas personiskās pieredzes raugoties. Tā tad ir uh, mierīgi jārisina šis konflikts un, un es varu pasvītrot Kāna kunga teikto. Proti ir jābūt e, dialogam, lai būtu vienošanās ar paštuniem un etniskajām minoritātēm lai nebūtu tādas problēmas kā Irāks gadījumā, un es iesniegšu grozījumus par atmīnēšanu. Mēs zinām, ka Afganistāna ir viena no tām valstīm, kurā ir ārkārtīgi daudz vēl šo uh, nenovākto mīnu. Paldies! Vielen Dank. Äh, Alter Kriege, Elama kungs. Es piekrītu, ka šis ir ārkārtīgi pretrunīgs ideoloģisks ziņojums, un, diemžēl, tas neatspoguļo šīs komitejas deputātu vairākumu viedokli. Ja jūs uzskatāt, ka rietumu trupu klātbūtne ir visa ļaunuma sakna Afganistānā, gribēju pavaicāt, kā tad jūs politisko situāciju vērtējat tieši šobrīd? Tur bija uh, demokrātiskās vēlēšanas un tās. Uh, to gaidu neietekmēja rietumu koalīcija. Tā tad jūs galīgi neskatāties realitātei acīs, kā kolēģis jau to ļoti skaidri pateica. Un es teiktu, ka tiek runāts par vienpusēju atbruņošanos. Netiek domāts par teroristiem, netiek domāts par talibana upuriem un par rietumu uh, alianses upuriem ir daudz cilvēku, kas uh, savu dzīvības uh, ziedoja, lai atbrīvot valsts no talibāniem un bru bruģētu ceļu godīgām demokrātiskām vēlēšanām. Es varu piekrist, ka ziņojums ir jāpāraksta un domāju, ka pašreizējā tā versijā, nu tur īpaši uzlabot mēs neko nevarēsim. Paldies! Chairman, on a recent priekšsēdētāju. Es nesen biju Katārā, saka Bašir kungs. Mans uh, eh, brāļadēls tur strādā kā inženieris, un es uh, runāju ar viņa šoferi. Es vaicāju. Šis cilvēks bija no Irākas, viņš teica, ka es tagad gribu sakrāt naudu un doties atpakaļ uz Irāku, lai atrieptos rietumniekiem, jo viņi saspridzināja man dzimto ciemu. Es negribu būt patmīlīgs, bet jāsaka, situācija Afganistānā ir ļoti smaga. Tas sākās 1978. gadā ar padomju trūpu ienākšanu, tās destabilizēja Afganistānu un situācija nekad nav uzlabojusies. Un tad, kad uh, padomu spēki tika uzvarēti, mēs Afgāņus atstājām likteņa varā. Nu, un tieši tagad valsts ir pilnīgās krāsmatās. Mums ir jāpalīdz Afgāņiem uh, iedzīvināt demokrātiju, sieviešu tiesības. Mums viņiem ir jāpalīdz, lai viņi patiešām gribētu izglītoties. Mēs daļēji esam atbildīgi par uh, valstī notiekošā, bet, nu, uh, nedomāsim tikai visu laiku par to, kas mēs esam un ko mēs darām, bet raudzīsimies nākotnē. Paldies! Vám za slovo, pane předsedající. Paní Lézink, já... Paldies, priekšsēdētāji. Saka Štetiņas kungs. Līdzīgas kundze, es nevaru piekrist jūsu ziņojumam. Laikā starp 2001. gada rudeni līdz 2004. gadam es daudz laika pavadīju Afganistānā. Es dzīvoju Afganistānā kā žurnālists, un es jums varu sacīt, vai tas bija ISAF vai amerikāņu intervences vienības. Tas pielika punktu 25 gadus ilgušam karam, kas sākās ar PSRS okupāciju un beidzās ar masūnu karu pret Talibaniem. 2002. gadā pusotrs miljons afgāņu trimdā to saprata un devās atpakaļ uz savu valsts. Neviens viņiem nespēja tur atgriezties. Viņi vienkārši saprata, ka 25 gadus ilgušā karošana ir beigusies, un tas ir tikai pateicoties starptautiskai militārai iejaukšanās akcijai. Un tāpēc es varu piekrist iepriekšiem runātājiem, kas aicināja, lai šis ziņojums tika atcelts un pārakstīts pilnīgi no jauna. Paldies! Paldies, Lazīs kundze, vai jūs varat man ieteikt, kā man tālāk rīkoties, ņemot vērā šos priekšlikumus, kurus saņēmām no dažādām polskajām grupām? Jā, es varu jums ieteikt turpināt par šo ziņojumu. Protams, ka es neatsaukšu šo ziņojumu. Šo ziņojumu ir jāliek uz balsošanu, tāpat kā par visiem citiem ziņojumiem. Es nedomāju, ka atsevišķas politiskās grupas izlēms, kas ir vairākums šajā parlamentā. To nosaka komitejas, to nosaka balsošanā. Uh, Un pie šādas pieejas arī vajadzētu pieturēties. Man ir arī tiesības arī reaģēt uz dzirdēto. Es īsti netaisos eh, nolaisties līdz tam līmenim, kas šeit izskanēja. Tad, ja ECR sauc eh, tos par komunismu un visi aplaudē, eh, nu, tas nedomāju, ka ka tas ir tādā līmenī, kas būtu ne, atbilstoši ārlietu komitejai. Nezinu, no kurienes e, Tenokungam ir spriedums par mani, maniem antiamerikāniskiem e, nu, uzskatiem. Mēs savstarpēji neesam tik labi pazīstami. E, es nevados pēc šādiem principiem ideoloģija tiek piesaukta vienmēr tajos gadījumos, kad e, izklāstītais viedoklis neatbilst pašu runātāju viedoklim. Es vēlos vēlreiz pievērsties. Jā, bija pat e, priekšsēdētājs, kuram bija saistība ar NATO, ka šo saikni uh, Eh, tikt uz secinājumu, tiktu eh, ietekmēt pats viedoklis. Un nedomāju, ka tas ir spēkā arī manā gadījumā. Ja es dzirdu šādas eh, lietas savā virzienē, tad ļaujot man vismaz reaģēt uz dzirdēto. Es domāju, mēs nevaram apspriest visus pieminētos uh, faktus. Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams šobrīd. Uh, bet e, tas, ko Alde uzskatīja vienu punktu par absolūti nepieņemamu un kas ir pilnībā jāsvītro, vēlos vēlreiz norosīt. E, esam nobažījušies par lielo valsts atkarību no palīdzības, tāpat arī budžeta deficītu un e, iekš, iekšzemes ieņēmumu samazinājumu. Uzskatām par nepieciešamu īstenot attīstības programmu, lai Afganistānas ekonomika kļūst aizvien neatkarīgāka un nav atkarīga no ārvalsts palīdzības. Uzsver to, cik liela loma ir kaimiņa valstīm. Man ir grūti saprast uh, skatījumus, uh, kas tiek pausti. Ja par militāru intervenciju vēl var saprast, tad šis punkts kādam šķiet eh, tik ideoloģiski nepieņemams un pilnībā svītrojams, un to es vienkārši nevaru saprast Tanaka kunga interese par sieviešu tiesībām un manu pa, pašas nostāju dzimumu e, tiesību jautājumā ir kļūdaini. Es nekad neesmu teikusi, ka vēlos, lai valsts atgriežas pie Talibana laika, bet arī šobrīd simtiem sieviešu e, Afganistānā ir ieslodzīts cietumā. Un to mēs redzam arī pēc e, dokumentācijas un viņas eh, tikai vēlējās šķirties no sava vīra vai vienkārši vienatnē gāja pa ielu. Arī tā joprojām ir problēma šai valstī, un to es arī centos iestrādāt šajā ziņojumā. Esmu arī izteikusi priekšlikumus attiecībā uz to, kā cīnīties ar šiem izaicinājumiem. Danžāna kungs Es tiek tiešām to redzu kā pretrunu, un tā ir ļoti sarežģīta situācija. Apgalvot, ka ir pārāk daudz drošības spēku, tiek pārāk daudz tērēts drošībai, un tāpat laikā prasīt, lai cilvēkiem tiek uh, pienācīgi maksāts, un tur ir pretruna. Policistiem Uh, karavīriem nodarbojoties ar marodierismu tikai tāpēc, ka viņiem netiek pienācīgi maksāts. Tieši tāpēc es arī prasu, lai cilvēkiem palīdzētu integrēties uh, civilajā dzīvē. Un tās ir tikai dažas lietas no tā, ko es esmu iekļāvusi ziņojumā. Kas attiec uz situāciju Afganistānā, es neuzskatu, ka esmu īpaša pozīcijā kādu atšķirīgu viedokli. Manu viedokli atbalsta daudz iesaistītās puses. Un es domāju, ka tas ir absolūti nepieņemam, ka man tiek pārmest ideoloģizēšana un citēšu noslēgumā no AED dokumentācijas, kur kāda ciema iedzīvotājs Afganistānā tik intervēts un sacīja, ka cilvēkiem šeit nav nekāda atšķirības starp Talibānu teroru un e, terorismu no, tā, no terora no, tā, no to puses, kuri nāk šeit apkarot terorismu. Nav jau tā, ka es to e, skatu pilnīgi atšķirīgi no pārējiem, vienkārši ir objektīvi jāizvērtē notiekošais. Arī pat, ja tas nav tik pozitīvi, kā šī komiteja varbūt vēlētos to. Un es arī nedomāju, ka tas, kas e, šobrīd interesē valdību Afganistānā. Jautājums ir, kas saistīts ar to, kāda realitāte tiek eh, atspoguļotu. Es neuzskatu, ka esmu šeit kļūdījusies. Ir vienkārši atšķirīgi skatījumi un atšķirīgas analīzes. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Jums tagad bija iespēja prezentēt savu nostāju. Un mēs vienmēr konstatējam, ka uh, referentam vienmēr ir jāatspoguļo komitejas viedoklis, nevis savs personīgais. Vismaz jācenšas to darīt. Man ir iespējas, ka šeit vairākums politisko grupu šajā jautājumā domā atšķirīgi nekā jūs. Un uh, līdz ar to būs, manuprāt, šāda atšķirīga viedokļa dēļ grūti nonākt pie kopīgā atbalstam ziņojuma. Es tāpēc vēlreiz apspriešu jautājumu paplašinātā prezidijā par to, kā tālāk rīkoties, ja jūs piekrītat. Labi. Tanokungs. Vispirms izlasot uh, trīs pirmos punktus ir pil... Nē, nē, nē, nē, nē. Tas, ko es ierosinu, ņemot vērā, ka ir absolūti neiespējami eh, lielākai daļai partiju politisko grupu piekrist šim ziņojumam, vai nebūtu labāk balsot šobrīd komitejā, kā ārkārtas balsojumu, pārcelt uz šo atbildību jums un lai goja raksta atsevišķu ziņojumu, nevis mēs iztērējam laika šo. Es to ierosinu apspriest paplašinātā prezidijā, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka mums ir taisnīgā ceļā jāskat šāds Butikofer kungs. Priekšsēdētāja kungs, es savu partiju arī pieskaitu pie centrālajiem e, partijām, bet es negrib, nevēlētos e, ļaut Tano kungam e, noteikt, kurā politiskā spektra daļā mēs esam. Es īsti nesapratu, laikam visi uzskata, ka viņa partija piedara pie uh, galvenās plūsmas. Nu, nav neviena tik eh, centrāla kā EPP, bet uh, lai tas paliek šobrīd. Mēs to apspriedīsim uh, paplašinātāja prezidijā, Lezings kundze būs klāt, lai viss būtu taisnīgi. Tur mēs arī balsosim. Un Paplašanās prezidijas ir institūcija, kas sadala ziņojumus, un tur arī ir jāpieņem lēmums. Un tad mēs ziņosim jums par, par to, kāds būs paplašinātā prezidija lēmums. Paldies! Līdz ar to varam ķerties pie balsošanas. Vispirms Protokols partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerības starp EK un Krieviju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Plenkovičs kungs e, satīkuma, ka mums būtu jābalso ar jā. Re, referents Prēdas kungs. Balsojam. Kurš par? Ā, nē, elektronisks balsojums.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 Accepted. Now, recommendations. Tālāk. I ieteikumi par tētip. Milan Monkungs. Labi, sākam balsojumu. Pirmais kompromiss, kurš par? Eh, pret, atturas pieņemts. Pārējiem pie 20. grozījuma. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 28. grozījums. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 43. grozījums. It is not called for. Electronic vote accepted. Elektronisks balsojums labi The vote is open. Sākam balsot. Elmar. The vote Elmar. is closed. Elmar. Beidzam balsot. For explanation, I think there is a mistake in the... Skaidrojumu, manuprāt, spāņu tulkojumā ir eh, kļūda mutiskajā, tika runāts par 53. Nē, ir 43. Nu, spāņi vienmēr ir ātrāk bijuši. 43. Beidzam balsot. Noraidīts 27 pret 36, vienam atturoties. 46. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 22. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 pret 36, diviem atturēties noraidīts. 88. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 45. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektronis. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 34 pret 28 pieņemts. 47. kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss 4. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 59. Neunundfünfzig. 59. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Piektais kompromiss. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tās 61. atkrīt. 74. 74. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsam elektroniski. Beidzam balsot. 25 pret 36 noraidīts. Butikoferkungs. 76. par. Pret. Atturas noraidīts. 77. par. Pret. Atturas noraidīts. 6. kompromis, kurš par. Pret. Atturas pieņemts. 7. kompromis, kurš par. Pret. Atturas pieņemts. 8. kompromis par pret atturas pieņemts. 102. grozījums. Par pret atturas noraidīts. Tādējādi esam nonākuši līdz elektroniskajam balsojumam. Abstimmung ist nahezu geschlossen. Balsojums ir gandrīz beidzies, tagad tiešām beidzies. 35 par, 20 pret, 5 atturas pieņemts.